Pan przewodniczący! Good morning, colleagues. Please take your... Darbie kolēģi, lūdzu apsēdieties savās vietās. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej. Atsākam Eiropas parlamenta sēdi. Pirmais punkts mums ir Eiropa padomjas priekšsēdētāja paziņojums par, e par Eiropa padomjas 2010. gada 28. un 29. oktobra sanāksmes secinājumiem un ekonomisko pārvaldību. Es sveicu Eiropa padomjas priekšsēdētāju Hermanu Van Rompēju, un arī Eiropas komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barozu. Mūsu vidū ir arī Beļģijas prezidentūras pārstāvji un komisāri. Mēs sāksim ar informāciju un Eiropa padomjas priekšsādātāja Hermaņa Van Rompuja uzrunu. Mr. Priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi! Eiropadomas tikšanās 28. un 29. oktobrī eh, savā darbā uzmanību pievērs galvenokārt ekonomiskajai krīzei.